Tas protokoll der gestrigen. Vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams. Vai ir kādi komentāri par šo protokolu? Izskatās, ka nē, tad protokols ir apstiprināts.